Morning, colleagues. Oui, rappel au règlement, Madame la Présidente. Eh, jā, par reglamentu. Es uzskatu, ka tā kā šī gada Sakarovas prēmijas piešķiršana ir skandaloza, politiskie lēmumi ir svarīgāki nekā cīņa par cilvēktiesībām. Tā bija jau trešā reize, kopš eh, tiek piešķirta Sakarava balva, eh, un es esmu pirmā, kura pasaka, ka Kubā cilvēktiesības netiek eh, ievērotas. Man ir tomēr jāsaka, Trīs reizes pēdējos 20 gados kopš pastāv Sakarova balva, prēmija, balva tiek piešķirta cilvēkam no Kubas. E, es domāju, ka tas nav pareizi. Tas ir mūsu politiskais signāls, kas mazina Saharova balvas vērtību. Tāpēc arī es pieprasu, lai Saharova balva netiek, e, tās liktenis izņemts priekšsēdētāju konferencē, bet par to izlem visi deputāti.